decembrī pārtrauktā sesija tiek atkal atklāta. Protokols un 13. decembrī pārtrauktās sesijas protokols un dokumenti ir pieejami. Vai kādam pret tiem ir iebildumi? Tādā gadījumā protokols tiek